Atsākam mūsu vakara sesiju, un nākamais eh, darba kārtības jautājums ir Čalīka Kondzes eh, ziņojums par AKK un EK partnerību nolīgumu, Kotonu nolīgumu otro pārskatīšanu. Un pirmais runātājs ir referente, ja viņa ir ieradusies, ja nē, tad dosim vārdu komisāram. Čalī kundze, esat gatava? Lūdzu, vārds jums. Priekšsētētāja kungs, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Kotonu nolīguma pārskatīšana dod mums iespēju vēlreiz aplūkot ekonomisko krīzi, sociālo krīzu, klimata pārmaiņas, pārtiks krīzi, enerģētikas izaicinājumus, pieaugošo ārkārtīgi lielo nabadzību un citus jautājumus. Šāds dzīvesveids ir parādījis eh, savus ierobežojumus. Mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, kāda agrāk nav pieredzēta, un tādēļ ir vajadzīgi radikāli pasākumi, lai situāciju labotu. Ziņojumu attīstības komitejā ir atbalstījuši visi deputāti. Un ir skaidrs, ka šis pārskatu periods ir nepieciešams. Vispirms koherence Piemēram, zivsaimniecības politikā, lauksaimniecības politikā un citās svarīgākajās politikās, ieskaitot tirsniecības politiku, ir jānodrošina tas, lai visiem cilvēkiem tiktu nodrošināt cilvēku cienīgs dzīves veids, bet, diemžēl, šobrīd situācija nebūtu nav tāda. Eiropas parlaments strādā e, šo cilvēku labā. E, Eiropas parlamentiem vajadzētu strādāt šo cilvēku labāk, taču, diemžēl, tas tā nenotiek, vairāk e, tiek pievērsts uzmanības peļņai. Un jāsaka, ka šo valstu ekonomikas no tā cieši. Un ļoti bieži daudzi pamatprincipi, ko mēs paši deklarējam, netiek ievērot attiecībās. Lielākā daļa iedzīvotāju šajās valstīs ir laukiedzīvotāji, pār par 60%. Šajās valstīs trūks nodarbinātības politikas un apdzības ap apkrošanas politikas, kā mēs bez tā visa uh, varam palīdzēt šīm valstīm. Uh, Mums vispirms būtu jāpalīdz jaunatīstības valstīm kopā ar vietējiem lauksaimniekiem, lai nodrošinātu to, ka viņi ir pašpietiekami pārtiks ražošanas ziņā. Šo valstu valdību eh, leģitimitāte arī ir apdraudēta, un tas ir ļoti mm, satraucoši. Jo diemžēl ļoti daudz lauksaimniecībā izmantojamu zemju uh, uzpērk uh, citu valstu uh, fondi. Uh, un, piemēram, ļoti daudz zemju, krītoties lauksaimniecības produkcijas uh, cenām pasaulē, uzpirka tādas valsts kā Katāra, Ķīna un vēl daudzas citas. Tāda resursa kā ūdens un zeme ir neatņemamas uz tiem ir neatņemams īpašuma tiesības tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās valstīs. Un uh, tas, kā daudz no šīm valstīm tiek izmantotas uh, kā nodokļu paradīzes, arī atstāja negatīvu ieteik, ietekmi uz uh, šo valstu valdībām un ekonomikām. Pirmām kārtām mums vajadzētu parakstīt saistošu līgumu, kas nodrošinātu to, ka multinacionālās kompānijas eh, uzrādītu eh, peļņu un maksātu nodokļus no visām savām ražotnēm pilnīgi visās valstīs, lai šīs eh, jauntīstības valstis no tā neciestu. Ļoti bieži šajās valstīs ir arī demokrātijas deficīts. Tas nevienmēr atspoguļojas partnerības līgumos, un tam būtu jāpievērš uzmanība. Cienījamie kolēģi, cerams, ka saruna uh, vedēji izmanto šo izvedi, izdevību, lai apspriež šos jautājumus ar mūsu partneriem un lai tiešām šīs jaunatīstības valstis būtu lielākās ieguvējas no uh, šiem nolīgumiem. Eh, cienījamie deputāti, komisāra kungs, eh, runā Morēras kungs, mūsu komiteja nolēma paust savu viedokli par Kotnu nolīgumu pārskatīšanu diviem aslu dēļ. Pirmkārt, starptautiskā tirzniecība ir svarīgs attiecību komponents, veidojot attiecības starp Eiropas Savienības un, uh, AK, Savienību un AKK valstīm. Otrkārt, Kotnu nolīgums. Ja viesu šo jauno ideju par ekonomiskās partnerības nolīgumiem, kas būtībā ir tirzniecības līgumi. Un tieši tādēļ mēs nolēmām atbalstīt eh, referenti. Mēs paudām divas eh, galvenās bāžas savā ziņojumā. Pirmkārt, eh, dažu specifisku nolīgumu aspektus un parlamenta lēmumu pieņemšanas orgānus. Bez tam runa ir arī par to, kā tiek veidotas sinerģijas apvienotajās parlamentārajās eh, asamblējās, kurās piedalās Eiropas parlaments un AKK valstu parlamenti. Nākošajam vārds komisāram. Es ļoti augstu vērtēju to interesi, kādu jūs esat izrādījuši par otrreizēju Kotano nolīgumu pārskatu. Un ar lielu interesi izlasīju arī eh, attīstības eh, komitejas ziņojumu, kas eh, ļoti rūpīgi analizē svarīgākās lietas. Pats galvenais ir informēt jūs, un mēs to esam darījuši visu pēdējo laiku. Sārunas ir iegājuši savā noslēguma fāde, fāzē, un vēstnieku tikšanās jau pavisam drīz novērtēs, cik vērtīgs ir bijušas šīs diskusijas. Martā ir paredzēts pabeigt šīs sarunas, un tieši tā to paredz arī Kotonu nolīgums. Tagad es ar jums vēlētos dalīties dažos apsvērumos par šo ziņojumu. Tas katrā ziņā palīdzēs noskaidrot un padarīt skaidrāks Eiropas Savienības nostājas, piemēram, stiprināt nacionālas parlaments AKK valstīs, uh, Eh, tālāk arī eh, mūsu pozīcija par starptautisko kriminālu eh, tiesu un tās nolēmiem un tā tālāk. Arī mūsu attieksme pret pārtiks apgādes drošību atspoguļosies gala rezultātā. Vēlētos runāt par četriem punktiem. Pirmkārt, ļoti, svarīgs ir parlament, ļoti svarīgi ir parlamentārā dimensija, kas tiek realizēta caur uh, parlamentāriem asamblējām. Uh, Un tas stiprina šo pašu dimensiju arī Kotonu nolīgumā. Komisijas priekšlikums jāuzrauga eh, jāuzskata kā tāds, kas stiprina parlamenta pāraudzības funkcijas, un tas noteikti izpaudīsies arī nākotnes līgums apspriežot. Mums ir jānodrošina lielāka sinerģija starp Kotonu institūcijām un Eiropas parlamentu. Uh, Un eh, šajā jaunajā uh, sistēmā uh, veidosies arī jauns sanāks savstarpējos tikšanos formāts. Tāpat laikā būtu ļoti interesanti uzzināt vairāk. Mm, no tā, kā parlaments, eh, saska, kāda parlamenta prāt ir eh, starp valdību eh, lū, sanāksmes loma un kāda būtu sinerģija, kas ir jānodrošina jaunajiem ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Diemžēl vecais Kotonu režīms ir kļuvis, ir novecojis un partnerību nolīgumu sarunas turpinās lai noslēgtu jaunos partnerības līgumus. Šajā kontekstā, kā attīstības komisārs, es gribu teikt, ka ne politiski, ne juridiski nav iespējams eh, vienpusējus eh, tirzniecības režīmus, kā piemēram GSP, GSP plus iekļaut Kotonu. Kā es jau atzīmēju pašā sākumā, kad parādījās eh, ziņojuma projekts. Un tāpēc mēs aicinam, lai Kotonu vēl, procesu veltītu vairāk uzmanības m, mm, tieši tirzniecības aspektiem un uh, aid for trade principam. Palielināta reģionalizācija varētu uh, traucēt uh, eh, AKK valstu grupas viendabīgumu. Eh, es domāju, ka pārskatīšana drīzāk ir iespēja, nevis apdraudējums, un reģionālā attīstība varētu nākt par labākākā valstīm. Un mums vajadzētu atbalstīt eh, valstu centienus uz reģionālu sadarbību. Un faktiski mūsu partneri, kā valstīs, arī atbalsta šādu pieeju. Mēs pilnīgi atbalstām to, ka atjaunīgo enerģiju un klimata pārmaiņu jautājums ir ļoti svarīgs un tas ir jau iekļauts šajā pārskatītajā versijā. Mēs arī runāsim par pārtiks apgādes drošību. Laba pārvaldība un veiksmīga fiskālā politika arī ir ārkārtīgi svarīgas. Tas ir pamatprincips, kas ir paredzēts Kotono nolīgumā un pamastojas uz 9. Kotono nolīguma pāntu un mēs šeit izstrādāsim īpašu politiku, eh, lai to nodrošinātu. Tādēļ es varu apliecināt, ka mūsu mērķis ir radīt eh, taisnīgu un eh, darboties spējīgu efektīvu nodokļu sistēmu, kā arī nu, efektīvi darboties spējīgu nodokļu administrāciju šajās valstīs. Uh, Es vēlos atzīmēt, ka ka komisija nav konsultējusies ar lielu daļu ieinteresēto pušu, kā to paredz eh, punkts 2.8. Mm, es saprotu, ka šādas konsultācijas ir vajadzīgas, iespējams, zaļās grāmatas formā. Mm, rezultāti, kāda būs šim pārskata uh, procesam būs jāņem vērā priekšnākotnes. Predis kungs, divas minūtes. Tas paldies priekšādētāji. Pirmām kārtām es vēlētos eh, sveikt eh, Žolī kundzi par to, ka viņi ir sastādījuši šo ziņojumu. Ziņojumā skatie temati ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu garantēt, ka Kotono nolīgums uh, būtu pamats stabilām partnerattiecībām ar AKK valstīm, kā arī, lai tas būtu uzticams instruments, ņemot vērā jaunos izaicinājumus, ar ko šīs valstis saskaras. Sarunas notiek eh, situ, situācijā, kas ir ļoti smaga. AKK valstis ļoti smagi ir skārusi eh, finanšu krīze, kā arī pārtikas nedrošība, ko izraisa klimata pārmaiņas. Tajā pašā laikā visas eh, sarunās iesaistītās puses saskarās ar institucionālām grūtībām. Lai adekvāti varētu nodrošināt attiecību veidošanu starp agākā valstīm un Eiropas Savienību, mums ir jānodrošina, lai pārskatītajā tekstā būtu ietvērtas visas vajadzīgās sastāvdaļas efektīvai sadarbībai, kas eh, sniegtu savu ieguldījumu tūkstošgadus attīstības mēģu sasniegšanā AKK valstīs. Es vēlētos uzsvērt, ka tautas partijas grupas vārdā esmu iesniegusi piecus grozījumus. Šie grozījumi ļauj skaidrāk saprast eh, ziņojumā ietvertās domas. Piemēram, 29. punktā ir svarīgi uzsvērt īpašumtiesības aram zemē. Tāpat arī ir jānodrošina, lai tiktu skaidri norādīta eh, saņemtā pēļņa. Es domāju, ka šie jautājumi ir jāizskata starptautiskā līmenī. 25. punktā vajadzētu iekļaut skaidru atsauci uz pārtikas drošību. Vai nu te būtu runa par Eiropas Savienības likumdošanu vai arī par kādām citām iespējām. 21. punktā eh, šī doma neatbilst tautas partijas viedoklim. Dezīra kungām divas minūtes. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Es arī vēlētos sveikt Žalī kundzi par viņas paveikto darbu, sastādot šo ziņojumu. Viņa ir ņēmusi arī vērā sociālistu grupas domas. Mēs saprotam, ka viņa patiešām ir ņēmusi vērā mūsu izteiktos komentārus, iekļaujot grozījumus tekstā. Kotonu no nolīgums ir ļoti konkrēts. Nedrīkstētu to trivializēt, eh, paredzot atbilstību PTO noteikumiem. Mēs uzskatām, ka eh, tirdzniecība un budžeta politika un eh, citas Eiropas Savienības politikas ir ļoti būtiskas, bet tajā pašā laikā mums ir jāņem vērā arī cilvēktiesību ievērošanākākā valstīs. Mēs nevēlamies šīm valstīm uzspies kādu modeli, bet mēs vēlamies, lai šīs uh, valsts attīstītos un lai attīstība būtu ilgspējīga. Šī vīzija ļauj mums domāt par jauniem elementiem, kas ir parādījušies pēdējo piecu gadu laikā - klimata pārmaiņa, tehnoloģiju pārnese, cīņa pret eh, pārtikas nedrošību, pārtikas krīzi, sadarbība lauksaimniecības jomā, pārtikas drošība, laba finanšu pārvaldība, cīņa pret eh, nodokļu paradīzēm, mēs redzam, ka visos šajos punktos mūsu viedokļi sakrīt. Ja runa par tirdzniecību, es vēlētos teikt, ka šie ekonomiskās partnerības nolīgumi noteikti iegūs vēl lielāku nozīmi. Daudzi katunu punkti tiks eh, atcelti, taču es vēlētos, lai šajā nolīgumā tiktu paturēts tas, ka tirdzniecības režīmi ir eh, izdevīgi šīm valstīm lai šie režīmi turpinātu būt izdevīgi šīm valstīm. Mēs vēlamies paturēt eh, ģenerālo preferenču sistēmu un mēs vēlamies to iekļaut arī pārskatītajā Kotonu nolīgumā. Kolēģi ir uzstājušies to, ka mēs gribam, lai migrācijas nolīgumos tiktu ņemtas vērā migrantu tiesības. Mēs nevēlamies, lai šie migranti nonāk tādās valstīs, kur viņu tiesības netiek ievērotas. Mišela kungam divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisārkungs, es arī vēlētos sveikt Žalī kundzi par viņas cītīgo un precīzo ziņojumu. Viņas analīze patiešām ir precīza. Pārskatītajā Kotonu nolīgumā vajadzētu paturēt eh, lomē tiesības, kā arī vajadzētu domāt par ārākā valstu uh, turmāko attīstību. Vajadzētu panākt, lai šīs valstis uzņemas atbildību par turpmāko attīstības politiku. Tāpat vajadzētu paturēt prātā arī partnervalstu parlamentu prerogatīvas. Es domāju, ka šeit ir grūti iekļaut kādus pretargumentus. Mums vajadzētu īpaši strādāt pie tā, lai dalībvalstu parlamenti tiktu iesaistīti. Mums vajadzētu teikt mūsu partnervalstu valdībām, ka tas ir tas, ko mēs no viņām sagaidām. Uh, Dažas valstis nemaz nevēlas eh, stimulēt parlamentāras debates savās valstīs. Es uzskatu, ka demokrātiskajai kontrolē ir ļoti liela nozīme, un parlamenti šeit spēlē ļoti lielu lomu. Ir jāņem vērā arī Kotono nolīguma nosacījumi. Ir jāparedz, lai varētu diskutēt par strateģiskajiem dokumentiem. Nacionālajām un reģionālajām valdībām vajadzētu būt vairāk iesaistītām konsultēšanās procesā par eh, strateģiskiem dokumentiem. E, ja runa par eh, kopīgās parlamentārās asamblējas darbu, es domāju, ka vajadzētu paredzēt eh, divas sesijas, nevis tikai vienu. E, tas būtu ļoti negatīvs signāls mūsu partneriem, ja mēs paturētu tikai šo vienu plenāru sesiju. Varbūt mums vajadzētu organizēt šīs tikšanās nedaudz savādāk. Uh, Es uzstāju, ka uzraudzības komitejas būtu jāizveido tādā veidā, lai tās varētu sekot līdz notikuma attīstībai. Es piekrītu jūsu teiktajam, komisāra kungs. Jūs izteicāties ļoti skaidri, kā turmākais tirdzniecības komisārs. Es nešaubos, ka jūs esat paties, kad jūs sakāt, ka jūs vēlaties iekļaut attīstības aspektu uh, ekonomiskās partnerības nolīgumos. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm, lai tās varētu stāties pretī klimata pārmaiņām. Paldies, Devas kungam vārds eh, divas minūtes. Mēs turpinām runāt par eh, nabadzības izskaušanu. Mēs eh, esam jau ieguldījuši vairāk nekā 315 miljārdus eiro nabadzības izskaušanā, bet nabadzīga tikai, tikai, tikai turpina pieaugt. Uh, AKK valstīs ir tāda politika un programmas, kas Eiropas vēsturē nekad nav tikušas īstenotas. Briselē nabadzība netika izskausta, darot to, ko mēs pašlaik darām AKK valstīs. Mēs Eiropā radījām labklājību, veicinot bagātības rašanos. Kā veicināt bagātības rašanos uh, AKK valstīs? Žalī kundze ļoti skaidri ir norādījusi, ka uh, svarīgs ir kapitāls. Viņa saka, ka uh, mēs ieguldam šajās valstīs, bet astoņas reizes lielāks kapitāls izplūst no šīm valstīm. Kāpēc mēs neredam nosacījumus, lai šis kapitāls paliktu attiecīgajās valstīs, lai tas radītu darba vietas un radītu bagātību? Līdz mēs varēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, priekšādētāja kungs, mēs vienkārši tērējam mūsu nodokļu maksātāju naudu. Mēs nesam uh, tādējādi atbrīvojuši no nabadzības nevienu pašu cilvēku. Paldies, Devas kungs! Paldies arī, ka izteicāties tik īsi. Nākamā ir Cīmērs kundze, viena minūte. Mana politiskā grupa atbalsta Žalī kundzes ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šīs problēmas noteikti ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā klimata pārmaiņas un ir vajadzīgi pie, pam, atbilstoši piemērošanās pasākumi jākākā valstīs. Uh, ir jānodrošina solidaritāte. AKK valstīs pašlaik notiek reģionāla sadarbība ar dažām valstīm no Eiropas Savienības puses konkrētos reģionos, un tas AKK valstīm nepalīdz. Ir jānodrošina arī uh, infrastruktūra attīstības valstīs, ir jāparedz attiecīgi kredīti. Uh, tāpat arī ir uh, jādomā par migrantu kvotām uh, no AKK valstīm. Šīs migrantu kvotas ir jāiekļaujas sarunās. Ž Šajā nolīgumā ir pat parādīsies arī politiskā dimensija. Tādējādi ir sākušās sarunas arī par parlamentu un parlamentu iesaistību. Tāpēc mēs neuzskatām, ka ir prātīgi tikties uh, parlamentārā asamblēja tikai vienu reizi gadā. Paldies, nākamā runātāja Movē kundze, viena minūte. Man tas šķiet šokējoši, ka pārtikas konferencē Āfrikas delegācijas uh, uzstājās ar lozungu Nebarojiet Āfriku. Tas norāda uz to, ka Āfrikai nav vajadzīga palīdzība pārtikas veidā. Tai ir jābūt pašpietiekamai, lai tā pati varētu nodrošināt savu pārtiku. Galu, galā iedzīvotāji Āfrikā dzīvo tieši tādām pašām interesēm, kā iedzīvotāji bijušajās uh, sociālistiskā režīma valstīs un uh, uh rietumu valstīs. Šiem uh, cilvēkiem ir jānodrošina iespēja ražot produktus, kā arī šos produktus pārdot vietējā tirgū. Ir uh, skaidrs, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga vietēja ražojuma pārtika, kas būtu pietiekami veselīga un lēta. Uh, Eh, globāla privāta tirzniecība, protams, ir viena lieta, bet eh, pašpietiekamība pārtikas ziņā ir kaut kas cits. Mums vajadzētu nodrošināt eh, pašpietiekamību pārtikas ziņā. Nākamais runātājs Kašmērika kungs, divas minūtes. Komisāra kungs, dāmas un kungi. Šī otrā kotano nolīguma pārskatīšana notiek ļoti interesantā laikā. Tā ļauj mums pārskatīt nolīgumu, ņemot vērā vidi, kas strauji mainās. Pagājušā gadā notika ļoti daudz, kas mums bija pārtikas krīze, eh, finanšu krīze, ekonomiskā krīze, tāpat arī notika sarunas par klimata pārmaiņām un eh, to ietekmi uz jaunatīstības valstīm. Taču parlamentam īpaši interesē apvienotās parlamentārās asamblējas darbs, un eh, īpaši mūs satrauc tas, ka plenāra sesiju skaits ir samazināts. Tas ir ļoti būtiski, jo nedz Eiropas parlaments, nedz eh, parlamentārā asamblēja, nedz AKK valstis līdz šim nav piedalījušās lēmu pieņemšanas procesā, kas noveda pie pārmaiņām līgumā. Ir ļoti svarīgi paskatīties uz to, kāpēc ir notikusi reģionalizācija. Nē, esmu pret šādu tendenci, bet Es neuzskatu, ka reģionālajām sesijām vajadzētu aizstāt eh, kopējās parlamentārās asamblējas sesijas. Galu galā kopējā parlamentārā asamblēja var spriest arī par saviem jautājumiem, nevis tikai par līgumu. Es, protams, atbalstu vietējo parlamentu lomas pastiprināšanos. Kāds no runātājiem jau par to runāja. Mēs vēlamies, lai AKK valstis tiktu pārstāvētas ar parlamentāriešiem, nevis ar valdības pārstāvjiem. Tāpat arī ir ļoti būtiski, lai jākākā parlamentē spēlētu pietiekami nozīmīgu lomu attīstības sadarbībā, lai varētu pietiekami labi kontrolēt un uzraudzīt attiecīgās darbības. Tieši tāpēc viņiem ir jādod piekļuve strateģiskajiem dokumentiem. Protams, nedrīkst būt tā, lai funkcijas dubultotos uzskatu, ka sinerģija ir ļoti būtiska, mēs nedrīkstam pārāk lieki tērēt šos pūliņus. Dikā aizeres kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsētāji! Kaut arī nolīguma 13. pants nav pārskatīts jau kopš 2000. gada, tas ir saistīts ar jutīgo jautājumu par dialogu starp AKK valstīm un Eiropas Savienību par imigrāciju un Šeit tiek runāts ir par neapakaļ atgriešanas principu un cīņu pret nelegālo imigrāciju. Un šie ir tie aspekti, kurus Eiropas Savienība ir skatījusi visvairāk. Un tā kā nav politikas, kas cienītu šo cilvēku vērtības, tad to varētu ieviest 15. pantā, kur pašlaik runāts par šo imigrantu medībām būtībā par piemēram, situācija Libijā, kur ir nepieņēmami cilvēku dzīvošanas apstākļi un nav deputāti pietiekami, ir pietiekami dedzīgi deputāti dažās valstīs, kas vēlas vēl pastiprināt šos nosacījumus un cilvēki, kas ļauj izsekot šos nevēlas emigrantus. Tā vietā mums vajadzētu domāt par to, ka AKK valstis, ja tām ir nepieciešama ekonomiskā pabalsts, kā mēs to varam sniegt un kā mums ir jāuzņem imigranti, lai risinātu krīzi, kas ar mē, mēs saduramies, jo tie ir vienīgie nodrošinājumi pret šo nepatīkamo attīstību, kas notiek mūsu valstīs. Paldies Rinaldi kungam vienu minūti. Paldies priekšsētāji, komisāra kungs, kolēģi kā liberālu grupas pārstāvis vēlos teikt, ka mēs vēlamies gūt labumu no Kotinu nolīguma pārskatīšanas, skatoties uz šo sistēmu tuvāk. Un mēs vēlamies pieņemt politikas, kas nodrošinās lielāku brīvību, piemēram, birokrātijas samazināšanā kā valstīs, kas arvien biežāk traucē ekonomiskai izaugsmēji arī brīvību studentiem, lai viņi varētu mācīties arī citās valstīs. Un ir jāuzsāk ambiciozi studiju grantu programmu un arī, protams, jānodrošina piekļuvu jaunām informāciju tehnoloģijām, lai internets kļūtu par tiesībām, kas ir pieejams visiem iedzīvotājiem. Protams, arī brīva strādnieku pārvietošanās vai būtu iespējams risināt Kaiserkunga minētās problēmas, nu, proti par divpusējiem nolīgumiem runājot. Ir ļoti gara vēsture šādiem notikumiem un ir jādod šīm valstīm iespēja risināt jaunos izaicinājumus, kas, tos, kas šīs valsts sagaida. Nedēļa Čevas kundze lūdzu. Priekšādāja komisāra kungs, es vēlos sveikt Žolī kundzi ar augstu kvalitātes ziņojumu, jo Kotonu nolīguma pārskata, pārskats ir iespēja novērtēt jā, rezultātus un arī uzlabot tā darbību. Un tādēļ ir nepieciešams nospraust pilnīgi skaidrs prioritātes. Un nu, vēlos izteikt trīs komentārus. Pirmkārt, nepieciešams labāk definēt politiskā dialoga saturu, nedrīkst aizmirst mies, miera konsolidāciju un konfliktu novēršanas jautājums, bet patreizējās normas jāpadara efektīvākas un jāpievieno, jāpievieno atsauces par ieroču tirdzniecību, kas e, rada grūtības. Otrkārt, ir ja nepieciešams līdzvarot reģionālais attīstības pabalsts par atjaunojamo enerģiju, jauniešu nodarbinātību par šiem jautājumiem ir jārunā regulāri saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem, un pētīgi arī institucionālais ietvers ir svarīgs, lai būtu lielāka konsekvence un sakaris starp dažādiem politiskajām pusēm, un reģionāla parlamenta iesaistīšana nodrošinās lielāku caurskatāmību un jebkādi jauni vai pārstīti instrumenti būtu jāpatur oriģinālā nolīguma garā un nedrīkst novērst skatienu no galvenā mērķa, tad iznīdēt nabadzību un AKK valstu integrēšanu pasaules tautsainiecībā. Paldies Kešman kungam. Vienu minūti. Paldies priekšsēdāji. Jā, jo īsāk jau labāk. Paldies Džolī kundzei. Paldies arī komisāram. Parlaments šajās sarunās vēlas stiprināt uh, nepārspriežams cilvēktiesību klauzulas un sods par šādu klauzulu pārkāpšanu, diskrimināciju, balstoties uz dzīmumu, etniskumu un citiem iemesliem, un arī pret cilvēkiem, kuriem ir aids. Es zinu, ka daži nevēlas šādu grozījumu, bet parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Cilvēktiesības, kā jūs, jūs labi zinat, bieži tiek mazinātas, un tas bieži vien uh, ir darīts tādēļ, lai kādas politiskās grupas gūtu priekšrocības. Cilvēktiesība aizsardzība ir Eiropas Savienības pašā sirdī, un tādēļ tai jābūt arī pašā centrā mūsu attiecībās ar AKK valstīm. Komisāri, droši vien šī pēdējā reize, kad jūs ar šādā amatā esat pie mums, un tādēļ vēlos silti jums pateikties no parlamenta puses. Jūs esat stingri iestājies par cilvēku tiesībām un Eiropas Savienības vērtībām, un es vēlu jums veiksmi jūsu jaunajā amatā. Paldies! Paldies, Karvaļo kungs! Pusotra minūte. Šīs Kotonu nolīguma pārskats skatās uz jautājumu, kas ir ļoti svarīgi progresīvākā valsti integrācija pasaules ekonomikā, jautājumu par klimatu pārmaiņu, uh, energoresursu piegādes drošību, apmācību. Tas viss ir ļoti svarīgi runājot par šo valstu attīstību. Arī pasaules sasilšana var radīt konkrētas iespējas, energoresursi, kas šīm valstīm ir pieejami, būs svarīgi šo valstu attīstībā un lai tās varētu virzīties uz energo neatkarību. Un tādējādi palīdzēt risināt globālo krīzi. Tāpat ieguldījumi apmācībā un izglītībā ir ļoti būtiski, lai apkarotu bezdarbu, nabadzību, imigrāciju un zināšanu aizplūšanu, un tas arī veicinās šo valstu ekonomiku konsolidāciju. Un beigās vēlos īpaši minēt mazās salu valstis, kuras ir īpaši maz aizsargātas un trauslas. Tādēļ Kotinu nolīgumu īstenošanā ir jāņem vērā Maurīcijas un Barbados nolīgumi, kur tiek noteikti konkrēti pasākumu jaunatīstības savu valstīm, lai tās varētu sasniegt ilgspējīgu attīstību. Paldies, Ejo kungam, pusotru minūti. Priekšsēdētāji kungs. Eiropas parlamentam šobrīd lūdzu izpaust savu nostāju par Kotono nolīgumu otro pārskatīšanu. Bet es vēlos minēt arī grūtības, ar kurām sadurus Haiti dotajā brīdī. Starptautiskajai sabiedrībai ir jārēģē un, protams, Pirmkārt, mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši tuviniekus vai, un cilvēkus, kas ir ļoti smagos apstākļos šobrīd Haitī. Un, protams, par kontinu nolīgumu mērķis ir izveidot ietvarus sadarbībai, kas varētu būt kopīgs AKK valsts un Eiropas Savienības uh, atbildi globalizācijai un palīdzību virzībā uz mieru. 2005. gadā tika ļoti daudz izdarīts, lai virzītos uz priekšu, bet vēl ir daudz darba jādara. Ekonomiskā krīze, pārtiks produktu cenu pieaugums, klimata pārmaiņas. Visi šie jautājumi sniedz pamatojumu Kotonu no nolīgumu atkārtotam pārskatījumam, un es ceru, ka Eiropas parlaments palielinās pabalstu, kas sniegs, sniegs AKK valstīm, un Arī AKK valstu nacionālajie parlamenti ir jāiesaist šajā pārskatīšanas procedūrā. Mauro kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsētāja kungs. Kaut no nolīguma otrā pārskatīšanas laikā mums jānosprauž mērķis, ka ir jāveido atbildības kultūra. Proti, ka tiek ņemti vērā gan pilsoniskās sabiedrības, gan NVO, gan valdību viedokļi. Mums ir nepieciešams stingras politikas, kas iesaistītu visi interesētās puses. Tāpat ir jautājums par humanitāro palīdzību. Miljoniem dolāru, kas ir atvēlēti pēdējo gadu laikā, nav devuši vēlamo rezultātu. Ja skatāmies uz Āfrikas kontinentu, tad izaugsme tur bijis zemāk par 1%, un līdz ar to ir, ir jāskatās šo jaunatīstības valstu problēmu kā problēmu, kas attiecās uz mums, un ar to mums jāsadzīvo katru dienu savās sabiedrībās, un katru dienu kopā ar vietējām institūcijām mums šīs problēmas ir jā, jārisina, lai mēs eh, izlaustos no šī aburtā loka un ir nepieciešams ieguldījums cilvēku kapitālā, proti jānodrošina jānodrošina tas, ka cilvēki dzīvo pieņemos apstākļos un, un šīm valstīm ir jābūt pilnīgi skaidriem mēķiem, uz kurus tās vēlas sasniegt. Un šis attiecas ne tikai uz mums, bet arī uz mūsu pilsoņiem. Mums ir jāvērš vairāk skatiens uz cilvēkiem, nevis uz naudu. Un jāpārliecinās, ka mēs izstrādājam ļoti pamatīgu stratēģiju. Paldies! Roitovs kungam dēļ pusotra minūte. Paldies, priekšsētāji kungs, komisāra kungs, kolēģi. Es vairākas reizes esmu kritizējusi jaunastību valstu uh, parlamentu neiesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par palīdzību attīstībai. Viņiem tāpat nav piekļuvis strateģiskajiem dokumentiem. Tas ir jāizlabo pārskatot kaut no nolīgumu. Tāpat dalību valstu un parlamentu apņemšanās ir jāiekļauj lai izveidotu funkcionējušu nodokļu sistēmu. Tas ir svarīgi abām pusēm. AKK valstīm ir vajadzīgs funkcionāls fiskāls pārvaldījums, lai tās varētu iegūt ieņēmumus un varētu sasniegt savus mērķus, un Eiropas Savienība palīdzēs cīnoties pret nodokļu paradīzēm un izvairīšos no nodokļiem. Un tāpat kā vicepriekšsēdētāja, kas grupā par cilvēktiesībām, es vēlētos lūgt, lai starptautiskie nolūgumi iekļauj klauzulas par cilvēktiesībām, ne tikai runājot ar AKK valstīm, diemžēl šolī kundze ziņojums, kas visādi citādi ir labs ziņojums, neiekļauj šādu lūgumu. Līdz ar to es lūdzu, lai šāds klauzulas tiktu iekļauts. Jā, seši runātāji brīvā proc mikrofona procedūrā. Monitski kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Ziņojums, par kur mēs šodien runājām, ir saistīts ar AKK valstu drošību. Mēs nevaram par to runāt, neņemot vērā reālijas, kas ir saistīts ar lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai ir jāspēlē regulātora loma globālajos tirgos, pārtikas, imports šāda importa palielināšana veicinātu pārtiks cenu pieaugumu, tādēļ svarīgi lauksaimniecības produkciju apjomus saglabāt vienādā līmenī, ņemot vairāk kā valstu intereses. Un tāpat uzskatu, ka visi pārtikas drošības aspekti nabadzīgākās valstīs ir saistīti ar KLP nākotni Eiropas Savienībā. Paldies! Tronkundze, vienu minūti. Jā, es paustu atbalstu Džolikunas lieliskajai ziņojumam. AKKS e savienība ir ļoti svarīga, vēl jau vairāk šajos apstākļos, un traģēdija Haitī parāda, cik lielā mērā šāda sadarbība ir svarīga un kādēļ tā ir jāpastiprina vēl vairāk. Tāpat vēlos teikt patreizējiem attīstības komisāram Kohu. Man ir trīs ieteikumi. Pirmkārt, kā jau citi kolēģi teica, mums jāsaglabā divas sanāksmes asemblējai, nevis jāsamazina līdz vienai. Otkārt, kādēļ gan ekonomiskās partnerības līgumu nenodot parlamenta kontrolē AVH ietvarā? Un tad būtu lielāka atbildība tiem parlamentiem, kas ir atbildīgi par savu cilvēku aprūpi. Paldies! Priekšādātāji komisāri Kotina nolīguma pārskats ir kā pagrieziena punkts mūsu politikā attiecībā uz attīstību un sadarbības palīdzību un ar tā palīdzību mēs varētu veicināt autonomu un suverēnākākā valstu attīstību. Ir daudzi mehānismi, kas ir izcinots šajās valstīs, kas ir saistīti ar tādu kā citu valstu domināciju un atkarību no citām valstīm, piemēram, ārvalstu aizdevumi liet šīm valstīm brīvi darboties, un arī īpaši ir kādi brīvās tirdzniecības nolīgumi, kas ietekmē patreizēju EDF politiku. Mēs nevēlamies redzēt, ka šīs valstis tiek pakļautas jauniem atkarīga parāda, parāda mehānismiem vai nokļūt kādu multinacionālu uzņēmumu pakalpībā. Mums ir jāņem vērā AKK valstu iebildes, jo tās ir prioritātes, ko viņi ir nospauduši paši sev. Priekšsēdētāji, 31. Eh, punktā pašreizējā projektā, eh, manuprāt, eh, te nav pilnīgi nekāda saprāta. Es arī es esmu pret pašreizējiem imigrācijas noteikumiem. Es piekrītu, ka Mums ir jānodrošina labāka starptautiskā kārtība šiem nolīgumiem, taču mēs nedrīkstētu pieļaut, eh, mēs nebūtu drīkstējuši pieļaut, lai šāda situācija vispār būtu attīstījusies. Eh, mums vajadzētu eh, atbalstīt pašpalīdzību. Mums ir jānodrošina, lai ražotāji paši sevi sāktu cienīt. Tādējādi mēs pieliktu punktu imigrācijai, kas ir balstīta uz bēgšanu no sliktiem sociālajiem apstākļiem. Paldies. Vārds. Un tālāk papanika laukungam vārds uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji kungs. Mums eh, šodien jau bija debates par eh, katastrofu Haitī, un mēs runājam par to, ka mēs varētu palīdzēt zemestrīces upuriem, un kādēļ es pašlaik uzstājos. Mums ir jāatgādina pašiem sev, kādi tad mums ir šie nolīgumi ar valstīm, kas atrodas uh, grūtībās, un paskatieties, kas notiek, piemēram, ja kaut kāda ārkārtīgi, ārkārt situācija gadās tādā valstī kā Haiti. Jāņem vērā, ka mēs runājam par valstīm, kas ir ļoti nabadzīgas, kur ir humānā krīze, kur ir ļoti slikti veselības uh, situācija ar veselības aprūpi. Un uh, Eiropas Savienībā mēs parasti ticam, ka mēs pirmām kārtām dodam prioritāti cilvēka dzīvībai. Finanšu iegūmi ir tikai pēc tam, un tādēļ tehniskās grūtības ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, lai ar šo uh, humanitāro krīzi tiktu ārā, uh, galā pēc iespējas ātrāk. Uh, tālāk, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs domājam par Karību reģionu, tad mēs parasti redzam divas ainas. Viens pašra, pašreizējā milzīgā katastrofā Haiti. Un, ja cilvēks ir darbojies parlamentā jau vairākus gadus, tad var redzēt, kā deputāti peldās AKK eh, parlamentārās asamblējas tikšanās reizēs. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidri norādīt, ka ņemot vērā situāciju Haitī, nākamajās eh, sanāksmēs, kad tiksies AKK un ES eh, parlamentāra asambleja, tad mums vajadzētu padomāt par šiem upuriem. Tas būtu tāds neliels piliens uz šiem karstajiem akmeņiem, bet tas būtu simbolisks žests. Bieži vien uh, mēs noturam daudzas skaistas runas, bet praksē mēs uh, neizdaram neko reāli. L'Assemblea ACP è particolarmente importante. Šajā brīdī ļoti svarīgi ir ņemt vērā to, ka, eh, diemžēl, globālā krīze ir sadalījusi visu pasauli tādā eh, veidā, ka daži ražo preces, bet daži ražo idejas, un tas viss nav taisnīgi. Un attiecības starp eh, Eiropas Savienību un AKK valstīm ir jāveido ņemot vērā šīs jaunās realitātes. Piemēram, Itālijas prezidents ir e, izteicies par to, ka varētu veidot šādas te reģionālas sanāksmes. Un e, to varētu organizēt Neapolē, kas atrodas daudz tuvāk AKK valstīm, kā Eiropas centrs, un e, tā ir viena no visdaudznacionālākajām pilsētām visā Eiropas Savienībā. Un tas varbūt dotu uh, tādu pozitīvu e, impulsu e, Itālijas dienvidu iedzīvotājiem. Bardzo, panie przewodniczący. Priekšsēdētāja kungs. Vaļčakovskī kungs izsakās. Es lūdzu vārdu, bet, jo vēlējos atbalstīt to, ko sacīja Nikolesku kungs. Uh, Veidojot ekonomiskās attiecības ar citām valstīm, ieskaitot tā kā kā valstis, mums vienmēr, vienmēr pirmkārt jāstās uz pārtikas apgādes drošības jautājumu. Mums jau šeit ir zinām pieredze. Piemēram, eh, cukura tirgus reforma ehm, tika veikta kopā ar AKK valstīm, un jāsaka, ka tas situācija pasliktināja Eiropas Savienībā. Tas nāca par sliktu mūsu zemniekiem. Uh, Un vajag atcerēties, ka mums pašiem ir vajadzīga pārtiks drošība Eiropā, kur mēs zaudējam. Paldies un tālāk komisāram Guhtkungam vārds eh, noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms runājot par GSP un GSP plus režīmiem. Principā mums jau nav nekas pret tiem, mm, pret to, ka tos var iekļaut Kotonu uh, nolīgumā, taču GSP un GSP plus režīmi ir uh, divpusējas vienošana, mm, tiem pamatā ir divpusēja vienošanās, bet Kotonu uh, nolīgumam ir cits formāts. Bet varbūt mēs šo sasaisti varam veikt un padarīt to saskatāmāku. Tālāk runājot par demokrātisku uzraudzību, cilvēki vēlas, lai būtu divas eh, starpparlamentārās tikšanās gadā. Komisārs eh, pārskata šo jautājumu. Iespējams, ka mēs spēsim panākt vienošanos, un, ja iespējams, tad reģionālās sanāksmes varētu norisināties kopā ar vienu vai divām šīm te galvenajām plenāru sēdēm. Jo ņemot, jums ir jāņem vērā viss darba kalendārs, gan Eiropas parlamenta darba kalendārs, gan citu institūciju eh, kalendārs. divas plenāras sesijas varbūt arī nebūtu par daudz, bet šīm te reģionālajām sanāksmēm arī tad vajadzētu tikt saskaņotām un pēc iespējas tikt organizētām vienlaikus ar lielajām plenārsēdēm. Virkne cilvēku runāja arī par ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Un mēs par šiem principiem esam jau vienojušies. Uh, Bet mums varbūt vajadzētu runāt par ekonomiskās attīstības partnerības nolīgumiem, jo varbūt, ka tieši tas ir tas veids, kā mums vajadzētu uzlūkot attiecības ar ārkārtā kā valstīm, lai debates būtu visaptverošākas un konsekventākas. Es uh, ceru, ka tiks apstiprināta jaunā komisija un es turpināšu tajā darbosties. Un, eh, protams, ka es darīšu visu, ko atļauj mans portfels, lai nodrošinātu to, ka eh, šīs, eh, šie nolīgumi darbosies. Un centīšos pēc iespējas arī piedalīties kopējās parlamentāros asamblēs sēdēs. Runājot par nodokļu jautājumu, šķiet, ka uz tiem jau es atbildēju savā ievadrunā. Un es tiešām esmu pārliecināts, ka ir svarīgi. lai eh, šiem aspektiem tiktu du, eh, tiešām noteikti prioritāte. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra ir eh, ļoti stipri noskaņojusies pievērst uzmanību šiem jautājumiem, tos risināt. Es domāju, ka mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai rīkotos. Uh, rīkotos sabiedrībās kopumā, ne tikai šajās valstīs, kas attīstās, bet mums ir jāraugās arī uz to, kādas ir attiecības. Eh, Eiropā, Eiropas dažādiem uzņēmiem ar AKK valstīm, kāda ir to darbība un rīcība šajās valstīs. Es domāju, ka Spānijas prezidentūra noteikti nāks klajā ar jaunām iniciatīvām. Tik runāts arī par imigrācijas jautājumiem. Piemēram, 13. punkts, kurā ir runa par imigrāciju un Šeit eh, komisijas priekšlikumā ir likt priekšā sadarboties trīs pīlāru ietvaros attiecībā uz migrāciju. Un ziņojumā ir ņemts vērā viss trīs šīs trīs jomas, turpinās sarunas, un mēs arī esam optimistiski noskaņot par to, ka mēs atradīsim uh, Uh, vienošanos un saglabāsim līdzsvaru ar trīs pīlāriem. Kašman kungs izteica piezīmi attiecībā uz diskrimināciju. Kašman kungs šeit vairs nav, taču man liekas, viņam ir taisnība tajā, ko viņš sacīja. Un uh, seksuālā orientācija uh, bija viens no jautājumiem, kam komisija aicināja pievērst vērību un dažās ārkārtā valstīs mums ir zināms, ka homoseksualitāte ir aizliegta ar likumu. Piemēram, mēs esam tikšies ar Brune, eh, Burundiju un Gans prezidentiem, eh, runājot tieši par šiem jautājumiem, tieši eh, par tieši tādēļ, ka viņiem ir diskriminējoša likumdošana šajos jautājumos. Un mēs varam tos atrisināt, protams, vai nu ir jāveido ļoti skaidrs teksts, un līdz ar to nevarēs noslēgt vienošanos, ja nekas nemainīsies. No otras puses ir iespēja iekļaut tādas formulējumus, kas varbūt nav tik konkrēta un skaidra, bet eh, tomēr tiek attiecināta uz eh, seksuālo orientāciju. Bet tas vēl ir jāturpina, eh, par to jā, jāvienojas sarunu gaitā. Es priekšsēdētāji ceru, ka esmu atbildējis uz e, visiem komentāriem, un ja galdījumā kādu esmu piemiris, es atvainojos. Paldies! Gukta kungs, Džalī kundze, jums vārds noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Kopš uh, Kotonu nolīguma stāšanās spēkā pirmo reizi. E, diemžēl nabadzība nav samazinājusies. Līdz ar to mēs esam faktiski izgāzušies savos mēģinājumos e, kaut ko darīt lietas labā, un tieši tādēļ mums kaut kas ir jāmaina veicot šo otrreizējo pārskatīšanu. Es e, saprotu, ka priekšlikumiem, ko es e, esmu izteikusi, ir liels atbalsts, un viena no opcijām, viena no iespējām ir patiesi cīnīties pret nodokļu paradīzēm un izmantot instrumentus, kurus var izmantot šajā cīņā. Mēs varam uzlikt par pienākumu multinacionālajām kompānijām Eiropas Savienībā un AKK nāk parakstīt deklarāciju, eh, tātad nāk klājā ar deklarācijām par to, kāda ir viņa ienākuma un cik viņi ir nomaksājuši nodokļos. Uh, tā ir uh, tie centieni, uh, kas ir jāveic starptautiskajā uh, arēnā, bet izmantosim tos uh, mehānismus, mehānismus, kas šī uh, nolīguma ietvaros mums to ļauj darīt. Un tieši tādēļ es lūdzu jūs noraidīt to grozījumu, kas ir izteikts attiecībā uz 16. punktu, un es lūgtu jūs paturēt sākotnējo teksta versiju, kas eh, liek priekšā vispirms sakārtot lietas pašu mājās. Un par to pašu tēmu runājot, mēs varam uzlikt par pienākumu arī investīciju bankām rīkoties. Mm. Nodokļu paradīžu eh, gadījumā Uh, atsakot investīcijas uh, tām kompānijām, kuras uh, strādā bez peļņas savā valstī, bet cenšas pelnīt un uzrādīt peļņu tajās valstīs, kas ir nodokļu paradīzes. Un šeit varētu minēt Zambijas piemēru kur milzīga peļņa nekādā veidā neizpaudās nodokļos, eh, tātad visi eh, nodokļi, kas būtu jāmaksā, eh, nodokļu paradīzes dēļ gāja gar degunu zambiešiem un nonāca akcionāru kabatās un izmaksā, tik izmaksā dividendēs. Un tādēļ es aicinu rīkoties šajā sakarā. Ir noteikti principi kuri mums ir jāievēro, uh, piemēram, cilvēktiesības, migrantu tiesības. Es arī aicinu saglabāt uh, to uh, redakciju, ko es piedāvāju 31. punktā. Un nevajadzētu to mainīt. Paldies! Paldies, Žalī kundze, liels paldies visiem, un uh, līdz ar to debatas ir noslēgušās, un balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājumi padomēji un komisijai par procesuālajām tiesībām krimināla tiesvedībā. Pirmā runās uh, baronese Lutforda.